sākt vakcinācijas kampaņu, un šis mūsu straujais darbs nebūs par velti. Paldies! Liels paldies, liels paldies visiem! Tad mēs arī noslēdzam šīs debates. Nākamais darba kārtības punkts ir jautājums komisijai par Eiropas Savienību tomātu importu no Mārokas. Un tagad vārds uh, Maconī kundzei lūdzu. Yes, it's okay. Lielas paldies priekšsēdētāji atvainojiet. Tad ar lūgumu rakstu komitejas uh, izsniegto petīciju norāda uz to, cik lielā mērā mūsu komiteja nebija apmierināta ar uh, Eiropas komisijas atbildi, ko tā sniedza par uh, jautājumu, kādu uzdevās arī Spānijas uh, Uh, augļu, dārzeņu un arī uh, puķu eksporta asociācija par dalību valstu atbildību, kā tā ir nosakot uh, cenas, neapdomājot tāpat laikā specifisko punktu, kāds ir minēts peticijā, peticijā proti pārkāpumi e, tomātu importa no Marokas. E, Šis pārkāpums jau ir vairākus gadus atpakaļ arī eh, identificēts, to kon, identificēja kādu kontrolas organismus, kur eh, netiek minēt, eh, netiek ievēroti attiecīgie regulamenta noteikumi, kur ir dažādi aprēķini. Līdz ar to šīs situācijas rezultātā notiek. Nu, tiek nodarīts kaitējums konkurētspējai, tiek pārkāptas tirgus noteikumi un arī pamazām kļūst nabādzīgākie Eiropas ražotāji un Eiropas eksportētāji. Un tie ir ārkārtīgi satraucoši situācija īpaši Spānijā, Portugālē, Francijā. Uh, un Itālijā un arī citās valstīs, kam tagad komisija veic sarunas par jaunu divpusēju nolīgumu ar Māroku. Un šajā nolīgumā izskatās, ka, ka vēl vienu reizi netiek ņemt eh, vērā šie brīdinošie signāli, dati. Un turpinot īstenot. Uh, šo mērokas eksportu uz Eiropas Savienību, kas eh, nav reglamentēts un šis imports, kas neatbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem un normām. Es domāju, ka šis ir eh, ļoti svarīgs jautājums, uz kur mums jākoncentrējas, jautājums, eh, kas skar arī tādu šīs dienas aktuālo jautājumu, šo migrantu plūsmu, jo šī ārkārtīgi lielā pilsoņu masa, kas nāk no, arī no Mārokas, citas starpā no Ziemeļāfrikas uh, krastiem uz Eiropas Savienību. Ļoti bieži viņi arī kļūst par lauksaimniecības darba rokām. Mums ir ārkārtīgi lielas grūtības uzņemt šos cilvēkus, un ļoti grūt, liels grūtības Eiropas Savienībai, pašlaik arī īpaši Itālijai, eh, viņiem sniegt dzīves iespējas un samazināt mūsu lauksainiecības potenciālu Francijā, Spānijā, Itālijā, Portugālē, kas pašlaik arī saskars ar lielām grūtībām un tas rāda ārkārtīgi lielu kaitējumu komisiju. Ko jūs esat iecerējuši darīt, paldies? Paldies, komisāra kungs, lūdzu jums vārds. Much, Paldies, priekšsādātāji. Es eh, centīšos atbildēt uz vairākiem jautājumiem, kas ir uzsvērti šajā lūgumrakstā. Paldies Maconī kundzei par to, ka viņi pacēla šo jautājumu, lai varam noskaidrot to. Pirmkārt, gribētu apliecināt parlamentam, ka komisija novēro uh, cieši uh, tomātu apjomu, kas tiek ievest Eiropas Savienībā no Marokas. Uh, mēs sakojam deklarācijām un arī muitas iestādes to dara. Komisija līdz e, šim brīdim nav atradusi nekādus pierādījumus sistēmiskai krāpniecībai, kas tiktu veikta. Mums ir informācija par vienu lietu, pie kuras pievērsīšos nedaudz vēlāk. Un tas ir saistīts ar 2007. gadu, kad Olaf tiešām uzsvēra, ka tagadējā sistēma varētu tikt ļaunprātīgi izmantota, bet eh, ne jau tāpēc, ka būtu pārkāpumi. Un eh, ir arī cēnu sistēma un nodevu sistēma, un tā ir muitas iestāžu dalību valstīs ekskluzīvā kompetencē. Vēl viens aspekts, kas arī ir diezgan svarīgs šajā jautājumā, ir starptautiskais šī jautājuma konteksts kuru tiešām dominē Dohas saruna kārta, kas vēl nav noslēgta. Un runājot par ievedušanas cenām, eh, tad um, jaunais divpusējais nolīgums ar Maroku saglabā Eiropas ražotāju intereses, eh, saglabājot mēneša kvotas, eh, tādējādi stingri kontrolējot ievesto tomātu apjomu. Šajā nolīgumā mēs paredzam lielāku caurskatāmību par tirgus datiem augļu un dārzeņu se sektorā. 52 tūkstoši tonas ir ierobežojums tomātu importam un uh, pēdējos četros gados tas ir visu laiku palielināts šis apjoms. Lai nodrošinātu piegādes Eiropas Savienībai, komisija uzskata, ka izmaiņas ieved um, cenu sistēmā atbilst starptautiskiem nolīgumiem. Komisija uzskata, ka regula tiek uh, pielērota uh, pareizi, uh, bet ir jāpārbauda, vai ir pārkāpumi, tāpēc, ka nepareizi tiktu īstenot regulu, tas ir jāpārbauda, bet tas ir Nacionālo muitas iestāžu ziņā sekot uh, izmeklēšanai. Uh, tas tiek darīts, uh, un arī datu publicēšana ir Nacionālo muitas iestāžu ziņā. To... Runājot par uh, uzraudzības organizāciju, par to runāja Maconī kundze, šeit man jāsaka, ka komisija, kā jau teicu, visu laiku novēro uh, tomātu importu un uh, kvali, kvantitāte, kas tiek nedēļā ievesta no Marokas, tiek novērota un dati par to tiek salīdzināti ar nacionālo mojas iestāžu sniegtajiem datiem un arī ar Eurostat datiem. Tātad es domāju, ka mums ir ļoti laba un precīza informācija, un ja būtu kādi sistemātiski pārkāpumi vai krāpšana, tad mēs to noteikti konstatētu un rīkotos attiecīgi. Paldies, eh, komisāra kungs. Tagad Harāns Garsija kungs, lūdzu. Gracias, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties lūgumrakstu komisijai par paveikto darbu pēc tam, kad eh, Spānijas augļu dārzeņu un ziedaudzētāju un eksportētāju federācija bija iesniegusi savu sūdzību par iespējamām nelikumībām saistībā ar tomātu importu, tomātu importu no Marokas. Es domāju, ka ziņojums ir ļoti skaidrs un pamato to, ka Eiropas komisijai ir jāpievērš šim jautājumam, lai radītu lielāku skaidrību uh, attiecībā uz cenām saistībā ar Marokas tomātu importu. Komisija ir panākusi jaunu nolīgumu ar Maroku. Vienlaikus neatrisinot tomēr problēmas, kas bija regulā, kas bija spēkā līdz šim Es vēlētos, lai komisija uzņemtos savu atbildību un izskatītu šos krāpšanas gadījumus un lai tiktu atgūti nesamaksātie muitas nodokļi. Tātad pirms tiek parakstīts šis līgums, mums ir jāatrisina problēmas, kuras es pieminēju. Nepietiek tikai ar to, ka tiek parakstīti šādi līgumi, bet ir nepieciešams nodrošināt to, ka šie noteikumi, kas minēti līgumos, tiek ievērot. Saskaņā ar jauno līgumu. Tiek pieprasīts tikai garantijas attiecībā uz um, noteikumu ievērošanu, un tas nav, tas nav iespējams, kamēr mums nav jaunas cenu sistēmas. Tāpēc es uzskatu, ka nav iespējams īstenot jaunu nolīgumu ar Maroku, līdz nav atrisināt šis cenu jautājums. Mēs nevaram atbalstīt uh, līgumu, kur komisija parakstījusi. Ir jāpieprasa no dalību valstīm īstenot centienus un uzraudzīt šīs te vienošanās īstenošanu. Ir nepieciešama arī labāka kontrola uz robežām, kā piemēram Amerikas Savienotajās valstīs, lai kontrola būtu efektīva un patiesa. Paldies! Paldies! Tagad vārd's eh, Geringers de Odenbergs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Spānijas lauksamnieki, kas ir nosūtījuši savu sūdzību par iespējamām nelikumībām saistībā ar tomātu importu no Marokas par pārāk zemām cenām, ir milzīgs risks Eiropas pārtiks ražotājiem. Tiek piemērotas pārāk zemes minimālās cenas tomātu importam. Runa ir par 46 eiro uz 100 kilogramiem. Uh, Vairāk nekā 72 tūkstošus tonu Maroka ir importējusi Eiropas Savienībā. Tas ir vairāk nekā divas reizes vairāk nekā kvota, kas minēta līgumā. Līdz ar to tas ir radījis milzīgus zaudējumus Eiropas Savienības ražotājiem. Olaf jau ir sniedzis savu atzinumu 2007. gada 16. novembrī. Uh, savā ziņojumā norādot uz iespējamām nelikumībām saistībā ar Marokas tomatu, tomātu importu Francijā. Un tas nozīmē, ka nav tikusi nomaksāta muitas nodeva. Es vēlētos uzdot jautājumu Eiropas komisijai, vai jūs grasāties pārskatīt šos noteikumus un atgūt nesamaksātās muitas nodevas? Paldies, tagad vārds Trimozi Ibecēlskungam. Cienījamie kolēģi, oktobrī es iesniedzu rakstisku jautājumu Eiropas komisijai par nelikumībām un neatbilstību eh, datiem. 2008. gadā runa ir par 100 tūkstošiem tonu, kas tikušas importētas šādā vējā, veidā. Eiropas komisija apgalvo, ka tā ir ķērusies pie problēmas risināšanas, bet man nav skaidrs, vai Eiropas komisija tik tiešām sasniegs to, ko vēlas Eiropas ražotāji. Eiropas Savienībā mēs importējam tomātus arī no citām trešajām valstīm, ne tikai Maroks, un mums ir jānodrošina tas, ka noteikumi ir godīgi attiecībā uz visiem importētājiem, un lai tie nenodarītu postējiem Eiropas Savienības ražotājiem. Uh, Mums ir arī jākontrolē tas, ko mēs importējam no citām valstīm ārpus Eiropas Savienības, jo īpaši Eiropas eh, ziemeļos bez noteikts eh, kontrolas eh, Eiropas ražotājiem būs ļoti grūti laika nākotnē. Eiropas Savienības tomātu ražošanas nozarē ir nodarīts milzīgs zaudējums, noslēdzot Eiropas Savienības un Marokas līgumu Noteikumiem Noteikumi ir jātiecina vienādi uz visiem. Tas nozīmē, mums ir nepieciešama godīga konkurence. Mēs nevaram piekrist tam, ka tiek piemēroti dažādi muitas nodokļi importētājiem no trešām valstīm. Ja mēs piekrītam tam, tad tas nozīmē, ka mūsu lauksaimniecības sektors zaudē savu konkurētspēju, un tas ievērojami ietekmē arī nodarbinātības tirgu Eiropas Savienībā. Saskaņā ar uh, simetriskiem noteikumiem, ja šādi te um, noteikumi netiek īstenots, tad konkurence nav konkurence. Un visbeidzot, es domāju, ka parlamentam nevajadzētu ratificēt minēto nolīgumu bez uh, eh, noteic, attiecīgām klauzulām, uh, kas, ja tās netiek ie, iekļaut šajā līgumā, tad mēs zaudēsim uh, savu ražošanu Eiropas Savienībā. Lielas paldies! Lielas paldies! Kristīna, vai jūs vēlētos piedalīties brīvā mikrofona procedūrā? Jā. Labi, tādā gadījumā vārds Ferēras kungam. Obrigado, senhor presidente. É quando de... Liels paldies priekšsēdētāji šajā brīdī, kad notiek sarunas ar, par tirsniecības nolīgumu ar eh, Maroku Maroku, Eģi, Eģipti, Izrēlu un citām valstīm par eh, dārziņu un augļu e, importu. Mēs jau brīdinājām, ka vēl vairāk mums ir arī e, jāpievērš uzmanība šim e, cenu jautājumam, un kas rada ārkārtīgi liels e, problēmas. Mēs nosodām to, kā augļu un dārzeņu tirzniecība ir pašlaik zem tik liela spiediena, ņemot vērā lielveikālu piekopto cenu politiku, kas nāk par sliktu ražotājiem, tirzniecības liberalizācija li lauksaimniecībā novedīs pie intensīvām ražošanas metodēm, kas nāks par labu lielajiem lauksaimniecības uzņēmumiem un nodarīs kaitējumu maziem vidējām saimniecībām un ģimenes uzņēmumiem. Un arī tam būs uh, ietekme uz uh, vīdi un uh, pārtikas kvalitāti. Diemžēl tagad komisija neuzklausīja mūsu brīdinājumu un neaizsargāja Eiropas Savienības lauksaimnieku intereses, lai nodrošinātu uh, vienlīdzīgu cēnu politiku, jo īpaši attiecībā uz mazajām saimniecībām. Tagad mēs redzam arī, ka tagad komisija ignorēja arī Olaf ziņojumu, kas nosodīja eh, pārkāpums attiecībā uz marakstomātu importu. Tam ir, bija ieteikme samazinot cenas Eiropas Savienībā. Un tagad jaunajā lauksaimniecības sadaļā komisija uh, palielinās tomātu importu uz Eiropas Savienību. Kad jūs izbeigsiet šāda veida uh, liberālisma fundamentālismu un kad jūs beigsiet kalpot lielajām daudz nacionālajām uh, kompānijām, kad jūs kompensēsiet lauksaimnieks, kur cieši liels zaudējums, liels paldies. Mato Adrovērkungs, lūdzu. Liels paldies gan arī Landalūzijas un arī citu Spānijas reģionu tomātu ražotāji ir Eiropas Savienības lauksaimnieki. Viņiem ir nepieciešama komisijas intervence, lai cīnītos ar uh, šo uh, netaisnīgo situāciju. Mārokā, pateicoties Eiropas Savienībai, var izmantot ļoti zēmu ieved cenu, kas nav atbilstīga. Runa jau tikai par septīto gadu, arī par desmito gadu un arī. Uh, Eiropas Savienības tomātu ražotāji nonāk ļoti diskriminējušā situācijā, jo viņu ražošanas eh, izmaksas ir daudz lielākas, jo Eiropas Savienības tiesība akti un prasības, kvalitātes normas, drošības normas ir ļoti augstas. Un arī nodarbinātības nodarbība eh, eh, prasības un tam līdzīgi. Viss šīs normas kāds nav trešajām valstīm. Tādējādi viņiem ir ļoti grūti izdzīvot, un tas nav normāli, ka Eiropas komisija pilnībā ignorē uh, ieved muitas cenu pār, uh, pārkāpums, un tas rada arī uh, krāpniecības gadījums, kā to, jau to norādīja Olaf. Komisija. Uh, nedara pietiekami daudz. Nepietiek ar to, ka komisija saka, ka Nacionālajām pārvaldības organizācijām, uzraudzības organizācijām jāveic kontroli. Komisijā pašai jārīkojas. Ir nepieņemami, ka šie tomāti no uh, Mārokas tiek importēti, nemaksājot ievadu muitu, un komisija neko nedara. Ja komisija vēlas parakstīt šo nolīgumu ar Maroku, ar mums varat nerēķināties un uz mūsu atbalstu neceriet mēs neatbalstīsim šo krupļojošo konkurenci. Ir jārespektē nosacījumi, bet komisijas pienākums arī ir aizsargāt uh, Kanārijas, Alandalūzijas un arī citu Spānijas reģionu. Tomēr ražotāja interesi jārīkojas pirms ir par vēlu. Lielas paldies, Andris Berejākungs. Gracias, prezidente. Kundze. Paldies priekšsēdētāja uh, kopš trešā gada mēs pieprasām, lai tiktu grozīts uh, regula attiecībā uz iedmuitas cenu. Uh, Spānija, Francija, Itālija, Grieķija, Portugāla visas ir pievienojušās šim lūgumam, jo netiek uh, vienlīdzīgi piemērotas šī noteikuma un arī aprēķina metodas ir neatbilstīgas. Tas nodara kaitējumu nozarei un tas rada kropļojošu konkurenci. Un tām līdzīgi. Un to arī konstatēja augļu dārzeņu inspektori, kas norāda uz to, kā piektais pants netiek atbilstīgi piemērots, tiek bieži pārkāpts. Olafs arī norāda uz to, kā aprēķina metodes arī nav godīgas. Eiropas komisijai jāatrod risinājumu šai problēmai kas aizsargātu Eiropas Savienības ražošanas sistēmu un atbalstītu valstis. Jau 16 gadus nozara no tā cieši augļu un dārzeņu nozara Eiropā, Spānijā, Andalūzijā, Valencijā un citos reģionos eh, cieši no šī netaisnīguma ir nepieciešams risinājums. Liels paldies, Dikāstrokungs! Presidente, onorevoli kolēģi! La petizione in discussione oggi arriva in un momento. Priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi, šodien mēs debatējam par šo jautājumu un uh, lauksaimniecības un starptautiskās tiesniecības komitejas parlamentā diskutēja jauno nolīgumu ar Maroku. Olaf apstiprina, ka ir bijuši pārkāpumi aprēķinot ieved muitas tomātu importam, un tas ir kaitējis Eiropas ražotājiem, un šie ražotāji tagad pauž savas uh, bāžas par to, ka tiek vēl palielināts uh, spiediens uz uh, tomātu un citu dārzeņu importu. Šie te divpusējie nolīgumi bieži vien uh, kaitē mūsu lauksainiecības sektoram un ražotājiem Eiropā. Gribētu norādīt, ka ekonomikas un politiskā krīze Magrib valstīs būtu jāņem vērā un uh, vajadzētu šo nolīgumu skatīt tādā taisnīgākā veidā. Garsī Peres kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau Pepeks lūgumrakst iesniedzēji saka, tad Eiropas komisijai ir jāmaina kaut kas šajā situācijā. Lūgumrakstu iesniedza Spānija un arī citas valstis un tāpēc uh, komisija ir jāmaina šī te regula. Runājot par iepirkuma cenas aprēķinu, mums ir jāceļ viena no metodēm, kas ir šī te dedukcijas metode. Mums vajadzētu izvairēties tādu piemērotāku metodi, lai uh, atrisināt šo situāciju tagad, eh, kad stāsies spēkā jaunais eh, nolīgums ar Maroku, tas būtu jāatrisina. Labākais arguments, eh, ko komisija varētu sniegt šeit, ir, ka jāpārskata cēnu aprēķināšanas metodas. Un šis te nolīgums ir labs laiks, kad to risināt. Paldies, tagad brīvā mikrofona procedūra Lavīra kungs, vispirms lūdzu. Eh, signor presidente signora eh, commissario eh, credo che il dibattito. priekšsēdētājs komisāra kungs man šķiet ka mūsu debats pēc šīs sūdzības kur iesnieguši spānijas augļu dārzeņu un ziedaudzētāju un eksportētāju federācija ir pareizajā laikā jo vienlaiks mēs runājam arī par jaunu nolīgumu noslēgšanu ar maroku šis lūgumraksts norāda uz patiesu problēmu, un, diemžēl, komisija joprojām to nav atrisinājusi. Taču Eiropas parlaments uzstājas to, lai eh, komisija reaģētu uz šo eh, un atrisināt šo problēmu, pirms tiek noslēgts jauns nolīgums, jo mēs nevaram pieprasīt no Eiropas ražotājiem maksāt par šo zaudējumu, eh, kas rodas no brīvas tirzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un Maroku. Starp citu, jāpiemina arī tas, ka runa nav tikai par tomātu importu. Tas pats sakāms arī uz daudzām citām augļu un dārzeņu importu kategorijām. Tā ir diskriminācija. Paldies. Pancērīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kritika, kas izskanējusi šā rīta debatēs, ir pilnīgi saprotama. Es domāju, ka ļoti daudz ir jāpaveic, lai uh, līgums pilnībā uh, tiktu atbalstīts. Jo Tas ir līgums, kurā vienlaikus jānodrošina līdzsvars, kas neapdrautētu Eiropas Savienības ražotājus, un no otras puses iekļautu skaidrs un atklāts noteikums par augļu un dārzeņu importu Eiropas Savienībā. Tas ir nepieciešams, lai nodibinātu pozitīvas attiecības starp Eiropas Savienību un Maroku. Tāpēc es aicinu komisiju īstenot pasākums, lai nodrošinātu šīs problēmas risināšanu, un nevajadzētu aizmirst arī eh, par to, ka ir nepieciešams īstenot uh, devīgu politiku attiecībā uz Maroku, jo īpaši ņemot vērā pašreizējo situāciju Magribas reģionā. Es nevēlētos arī, lai tā vietā, lai importētu tomātus un citus dārzeņus no Marokas, mēs importētu tos, kas ražo šos tomātus un dārzeņus. Paldies! Paldies! Tagad vārds Romēvs kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Man šķiet, ka ja mēs īstenojam tādu pieeju, ka mēs izliekamies, ka nekas nav noticis, tad tas mums nedos nekādu rezultātu. Un tas ir jāņem vērā arī šī, šajā gadījumā, jo īpaši ņemot vērā kontekstu šajā reģionā. Ņemot vērā to, kāds ir konteksts, nebūtu pareizi ratificēt šo līgumu. Es domāju, ka vispirms ir nepieciešams precizēt noteikumus, raudzīties uz to, kā notikuma attīstās, un ir jāpasaka pavisam skaidri, ka visa produkcija, neatkarīgi no tā, vai tā ir tomāta vai citas importu kategorijas, lai tās atbilst noteikumiem un nenodarītu kaitējumu vietējiem ražotājiem. Mums ir jāpārskata viss līgums kopumā, un es domāju, ka šobrīd nebūtu vietā nākt klajā ar protekcionistiskiem pasākumiem, taču ir nepieciešams nodrošināt godīgumu starptautiskajā tirsniecībā. Paldies! Tagad vārds Guķieris kundzei. Priekšsādātāji, es vēlētos pateikties visiem mūsu kolēģiem, kas eh, saprot, ar kādām problēmām šobrīd saskars, saskars vidusjūras reģiona ražotāji. Vairāku Spānijas reģionu ražotāji šobrīd tiek apdraudēti tāpēc, ka komisija neievēro noteikums, kas ir minēti līgumos. Un mēs joprojām piedzīvojam milzīgu krīzi, kas ir saistīta gan ar imigrāciju vidusjūras reģionā, gan ar citiem ekonomiskiem aspektiem. Tāpēc ir nepieciešams uh, panākt to, lai komisija uzņemtos savu atbildību, kas gūstas uz to saskaņā ar līgumu un lai tā aizstāvētu Eiropas pilsoņu tiesības. Mēs nevaram īstenot politiku kas būtu diskriminējoši. Paldies! Paldies! Tagad vārds nākamajam runātājam. Jārkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas iekšējā tirgus tika izveidots, lai labāk nodrošinātu patērētāju aizsardzību. Patērētājiem ir tiesības visā Eiropas Savienībā saņemt uh, veselīgus un taisnīgi tirgotus produktus. Uh, Tātad eh, tirguma atbilstošas eh, importa kvotas, eh, tām ir jāatbilst trim prasībām. Pirmkārt, importa apjoms ir jākontrolē, tas attiecas galvenokārt uz kvantitātīvo pusi. Otrakārt, arī produktu kvalitāte ir jākontrolē, un tas attiecas arī uz ražošanas standartiem. Un treškārt ir jāņem vērā arī ietekme uz lauksaimniekiem. Uh, Eh, Eiropas Savienībā. Tātad eh, darījumi ar trešajām valstīm, eh, kas nāk par sliktu Eiropas lauksaimniecējiem, ir jānovērš, jānovērš. Un tāpēc ir vēlreiz jāpārskat jaunais noliegums ar Māroku, un tikai tad to var noslēgt. Paldies! Mr. Dantin. Dantēna kungs, lūdzu. Mr. Dantin. Dantēna kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies! Es vēlos pateikties Spānijas ražotājiem, kuri mums nosūtīja šo lūgumu rakstu un kas, ierod, kas ir nosūtīti laikā. Tik tiešām jau mēnešiem šajā Eiropas parlamentā mēs uh, brīdinām Eiropas komisiju par uh, dažiem uh, nolīgumiem, divpusējiem nolīgumiem. Protams, mums ir ļoti svarīga arī Marokas attīstība. Mēs zinām, ka ir ļoti svarīgi arī, lai Marokas iedzīvotāji varētu strādāt savā valstī. Tas arī atrasinātu mums uh, daudz imigrācijas problēmas, kāds varētu rasties rīt. Bet tad, kad komisija mums saka, ka jaunais nolīgums tikai uh, pastiprina esošo situāciju, tad mēs redzam arī, lasot Olaf ziņojumu, ka situācijas, kur atsaucas komisija nav e, reālā situācija. Es gribu arī brīdināt Eiropas komisiju vēl par kādu citu aspektu. Mums tiek teikts, ka nolīgumi, par kuriem tiek vēstas sarunas, ka tas ļaus atbalstīt Marokas lauksaimniekus, bet par kādiem lauksaimniekiem mēs šeit runājam? Eksportētāji galvenokārt ir lielie lauksaimniecības uzņēmumi, kas vienkārši Mārokā ir atvēruši uh, savas uh, lielās uh, saimniecības, tie jau nav mazie mārakas lauksaimnieki, kuri gūs labumu no mūsu divpusējiem nolīgumiem, jo viņiem vienkārši nav iespējas uh, saražot uh, preces atbilstīgi Eiropas tirgus prasībām. Tādējādi arī nemaldiniet uh, sabiedrību, nedz arī deputātus. Tos, to es saku komisijai. Paldies! Šēfčovičs kungs, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es sākušu ar dažiem skaitļiem, jo uz tiem atsaucās vairāki runātāji. Tātad es uh, izņem, izmantošu komeks datus. ES uh, eh, importi no 150 tūkstošiem tonnām 99. līdz 2000. gada sezonā līdz 500, 295 tūkstošiem tonu 2010. gadā. Tas ir pieaugums. Uh, Un uh, um, tas atbilst uh, tendencēm pasaulē. No, no 242 tūkstošiem uz 493 tūkstošiem tonu uh, palielinājās pieauga. Un, un uh, Eiropas Savienībā uh, ir 16 līdz 18 miljonu tonu tomātu saržots gadā, un no tām um, daļa ir uh, svaigā veidā tiek pārdot. Tātad šos skaidrus vajadzētu paturēt prātā, lai paturētu prātā, kāda ir šī problēma un apjoms. Runājot par jauno nolīgumu ar Maroku, vai komisija, tātad komisija uzskata, ka tas ir līdzsvarots un, ja tas tiks pieņems, tad komisija nodrošinās, lai visi noteikumi tiktu pilnībā ievēroti. Un papildus uh, apjomi tarifu kvotu ietvaros tiks saglabāt līdšanajā līmenī. Tagad 300 tūkstošu tonu gadā ir vidējais līmenis un 50 tūkstošu tonu papildus, tad būs 385 tūkstošu tonu šajā tarifu kvotu ietvaros. Tātad 50, 15 tūkstošu tonu joprojām tiks importēts saskaņā ar līdšanējo ergo omnis režīmu. Un tagad vēl viena problēma, ko jūs pieminējāt, eh, prasības, ka tātad pārliet, pārmetumu, ka mēs neesam rīkojušies. Es to nevaru pieņemt, jo mēs neatradām nekādus sistēmiskus pārkāpumus. Eh, bija tikai viena lieta, par ko tika runāts arī šodien šeit. Tā bija problēma, kur Olaf arī izmeklēja, un Francijas tiesai tika nodot šie izmeklēšanas materiāli kas, protams, neskatītos pilnā apmērā, bet tik un tā tagad ir sākta daļēja nenomaksāto muitas nodevu samaksa. Runājot pat par fitosanitārijiem standartiem, komisija nodrošina visaugstākos standartus jebkuram svaigu augļu un dārzeņu importam Eiropas Savienībā. Tā pašā laikā man ir jāsaka, ka saprotu, ka Eiropas parlamenta deputāti ir ļoti rūpīgi, uzmanīgi uh, rūpīgi novēro uh, eh, lauksainicības sektoru, un šie ir svarīgi jautājumi. Un gribu apliecināt, ka ja šai organizācijai ir konkrēti pierādījumi par krāpniecību, tad uh, mēs tos aicinām nodot komisijai, komisija tos analizēs un veiks darbības, ja tas būs nepieciešams. Paldies priekšsādātāji! Paldies, komisāra kungs, un paldies jums visiem. Līdz ar to debats ir slēgtas un pārtraucam sēd līdz 12.